dienu laikā Eiropa uh, piedzīvo vēsturiskus pārdzīvojumus. Simtiem tūkstoši cilvēku meklē pie mums patvērumu no kara un vajāšanas. Un ģimenes ar maziem bērniem gumijas lauvā, laivās uh, ierodas pie mums pāri vidusjūrai, uh, viņi uh, vienkārši mirsta bādu dzelzceļa stacijās, uh, viņi pakļaujas uh, negodīgi kontrabandistu tīkliem, viņi uh, iet bojā uh, noslogotās un uh, aizslēgtās kraus mašīnu kastēs un aizvien vairāk cilvēku dodas ceļā uz Eiropu, aizvien vairāk no viņiem šajā ceļā zaudēs dzīvību. Un mums ir jāsaprot, ka ne atbaidot, ne ceļot mūrus, mēs šos cilvēkus nevarēsim apturēt, mēs nevarēsim šo izaicinājumu atrisināt. Uh, Es gribētu jums pateikt, ka pirms dažām dienām tā sauktā Īslama valsts atkal Palmirā ir iznīcinājusi kultūras pieminekļus, kultūras mantojumu. Mēs gandrīz esam aizmirsuši, ka dir, šīs, šī muzeja direktors pirms dažām nedēļām tika nogalināts šie teroristi, šie noziedznieki, viņam nocirta galvu, un no šiem noziedzniekiem bēg cilvēki, kas eh, vēlas būt droši. Viņi, protams, neviens mūris viņiem nebūs par augstu, un es domāju, ka ne ar atsevišķiem pasākumiem un nacionālo egoismu mēs šo te milzīgo izaicinājumu nevarēsim pievērēt. Mums ir nepieciešama kopīga patvēruma un migrācijas politika, un trešdien uh, komisija komisijas priekšsēdētājs Junkers uh, izstrādās uh, šeit vairākus priekšlikumus. Viņš stāstīs arī par ārkārtas mehānismu uh, bēgļu sadalīšanai dāmas un kungi. Un ne tikai parlamentā, bet arī visās institūcijās mums ir jāsaprot, kādu Eiropas Savienību mēs vēlamies viens pret visiem vai tādu savienību, kur valda solidaritāte. Dāmas un kungi, jāsaka, ka šis ir lielākais izaicinājums, ko mēs tagad varam piedzīvot šīs paudzes laikā, šīs politiskās paudzes laikā. Visas šīs debates par skaitļiem, par Schengenu, par Dublinu nedrīkst ļaut mums aizmirst, ka aiz katra skaitļa stāv reāls cilvēks un uh, smags liktenis cilvēki, kas pie mums ierodas, ierodas tādēļ, ka viņi tic mums un mūsu vērtībām, bet šīs, uh, šie šausmīgie notikumi pēdējā laikā ir radījuši arī nedrošību Eiropas Savienības pilsoņu vidū. Un es gribētu teikt visiem tiem, kam ir daudz jautājumu, ka ne katrs, kas uzdod kritisks jautājums, automātiski ir pret bēgļiem. Mums, protams, ir nopietni jāuztver mūsu pilsoņu eh, bažas un raizes, jo tās patiešām ir samilzušas. Es gribēju pateikties visiem pilsoņiem, kas visur dzelzceļa stācijās, brīvdienās plūdmalē ir palīdzējuši šiem cilvēkiem, dodot viņiem apģērbu, ūdeni, dodot bērniņiem rotaļlietas un piesakoties brīvprātīgi palīdzēt. Es domāju, ka šī cilvēcība, tai ir jābūt mūsu kopīgai mērauklai, lai šis briesmīgais attēls kas eh, visiem mums ir eh, palicis neizdzēšamā atmiņā Ailana Kurdī bilde, lai tā nekad Eiropā neatkārtotos. Tas